Zelandes 2015. gada 17. un 18. decembra sanāksmes secinājumi, tāpēc došu vārdu Eiropādamas priekšsēdētājiem lūdzu. Ar mikrofonu lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Godātie deputāti. Decembra Eiropā doma pārnāja visas uh, pamatkrīzes, kurām Eiropa 2015. gadā tika konfrontēta. Runa bija par migrāciju, migrācijas krīzi, par uh, Grieķijas situāciju un Greksitu. Visā šajās diskusijās tika panākts progress, bet nepietiekams. Nešaubīsimies. 2016. gadu arī aizēnos šie izaicinājumi. Mūsu kopiena piedzīvo stresa testu. Un uh, vislielākais izaicinājums ir tāds, ka mūs testē um, paralēli ticībā uz daudziem dažādiem aspektiem. Tagad teikšu skaidri un skaļi. Uh, Es uh, neatpūtīšos, kamēr netiks izstrādāti risinājumi attiecībā uz visiem šiem izaicinājumiem. Mūsu spēks nāk no mūsu vienotības, un saglabāt vienotību ir mans pamatmērķis šajā 2016. gadā. Godātie deputāti, sākšu ar migrācijas un uh, bēgļu krīzi, kas ir ļoti būtisks izaicinājums Eiropas Savienībai. Ja atcerāties Jau pašā sākumā, migrācijas krīzes sākumā, teicu, ka nav cits alternatīvas robeža aizsardzībai. Šis ir sinekva nav nosacījums eh, jebkāda efektīvai migrācijas politikai. Ja, ja nespēsim aizsargāt mūsu ārējās robežas, eh, mūsu politiskā kopiena piedzīvos krīzi. Pēc decembra padu, Eiropadomas tikšanās varam būt optimistiskāki. Līderu diskusijas koncentrējās uz iespējām un veidiem, kā stiprināt ārējo robežu kontroli, un visi līderi piekrita Schengens aizsardzībai nepieciešami svarīgi, bet smagi lēmumi. Izlēmām uh, izskatīt komisijas priekšlikumus par ārējo robežu stiprināšanu, ieskaitot arī Eiropas robežsardzes izveidi. Tāda ir nākamās prezidentūras prioritāte un jāpanāk vienošanās līdz jūlijam. Grieķija piekritusi ātrās rēģēšanas komandu darbībai no Frontex uh, puses, un tas ir labs signāls uh, šajā virzienā. Neskatoties uz politisko progresu, man jāatzīst, uh, ka pastāv deficīti daudzos aspektos, runājot gan par uzņemšanas centriem un drošības pārbaudēm uzņemšanas valstīs, runājot arī par pārvietošanu, atgriešanu. Uh, Mūsu sarunas ar Turciju daudz sološas, mm, bet, nu, augļi vēl gaidāmi. Noteikti mm, ministru prezidenta Rute teiktais mm, bija tātad tāds, ka divu mēnešu laikā redzēsim pirmos panākumus. Decembrī saskaņā statistiku, Frontex statistiku dienas laikā Uh, ir, pie mums ieradās uh, pāri pa diviem tūkstošiem bēgļu. Tā ka redzēsim, kas notiks pēc diviem mēnešiem, kā mūsu politikas darbosies. Ja mums uh, neizdosies gūt panākumus, tad piedzīvosim Schengena zonas kolapsu. Un šāda alternatīva mūsu stratēģijai noteikti nav pateikama. Līdz ar to aicinu dalību valstis darīt visu, lai īstenotu stratēģiju pilnā apjomā. Godātie deputāti, turpināšu ar situāciju Lielbritānijā. Decembrī līderi pēc būtības konstruktīvi izdiskutēja Lielbritānijas jautājumu. Ministra prezidents Kamerons uh, detalizēti izstāstīja par savu priekšlikumu, runājot par palīdzību un uh, mobilitāti īpaši. Viņš uh, piedāvāja savu plānu balstoties uz četru gadu posmiem, izskatīja arī alternatīvas risinājumus, kam būtu jāsasniedz tādus pašus mērķus. Uh, Līderi pauda šaubas par specifiskiem punktiem, bet piekrita izskatīt kompromisa iespējas. Debate kopumā bija pozitīva. Mēs piekritam turpināt sadarbību, lai pie visiem četriem punktiem, ko pieminēja Kamerons, varētu vienoties attiecības ar Eirozonu, suverenitāti, konkurētspēja un arī palīdzība un mobilitāte. Uh, Kā turpināt darbu mm, pie visiem šiem punktiem, mēs uh, skatīsimies. Uh, šobrīd darbi notiek un uh, mēs ar komisiju cieši sadarbojamies, gatavojoties februāra Eiropadomī. Es nākšu klājā ar konkrētiem uh, priekšlikumiem no Lielbritānijas uh, visiem Eiropas Savienības valstu līderiem. Es pašā sākumā pasveitroju uh, ka nebūs kompromisu par pamatvērtībām, teiksim, nediskriminēšanu un brīvā pārvietošanās iespēja. Tāpat laikā darīšu visu manos spēkos, lai panāktu apmierinošus risinājumus arī Britu pusē. No šodienas referenduma rezultāts uh, nav paredzams, absolūti nav paredzams, un uh, laiks ir ļoti vērtīgs, laiks, kas ir mūsu rīcībā. Un tāpēc uh, jau pirms februāra Eiropadomas mēģināsim nākt klājā konkrētiem priekšlikumiem, kas nebūs viegli, bet iespējami. Decembra Eiropadoma runāja arī par uh, pretterora pasākumiem pēc Parīzes traģēdijas. Šie Šausmīgie notikumi tikai uh, lika mums uh, apliecināt gatavību rīkoties. Uh, mēs uh, apmainīsimies informāciju par ārvalstu kaujiniekiem, izmantojot še Schengens sistēmas un uh, Eiropolu, um, arī Interpolu, un um, mm, skatīsim šos draudus. Uh, kopīgi, lai novērstu nākamus uzbrukumus. Jau tagad, eh, izmantojot pret terorisma centru jaunu izveidoto, eh, notiek intensīva informācijas apmaiņa par ārvalstu kaujiniekiem. Mēs eh, esam modri, un um, šī sadarbība palīdzēs mums novērst turpmākos draudus, kas paliek ļoti reāli. Es aicinu visas valstis sadarboties bez ierobežojumiem, dārgi kolēģi. Eiropadoma līderim bija tāda izdevība izskatīt situāciju ar enerģētikas savienību un tās pilnveidošanu. Tagad mums ir vairāk starpsavienojumu dalību valstīs, skatot gāzes un elektroenerģijas tirgu, ieskaitot arī Eiropas daļas, kas līdz uh, šim brīdim bija izolētas. Kad uh, Polija ministra amatājus ierosināja enerģētikas tirgu, tirgus pilnveidošanu, uh, tā bija mana ideja un mana prioritāte, un tagad man prieks redzēt progresu, bet uh, mums nepieciešams nāk klājā ar likumdošanas aktiem, īpaši mani interesē caurskatāmība gāzes tirgu. Runājot par enerģētikas savienību, runa bija par Nord Stream 2 projektu, un uh, daži līderi bija ļoti kritiski. Mēs runājām arī par uh, nosacījumiem, kas jāpilda uh, lielu infrastruktūras projektu ietvaros. Visai infrastruktūra, jauna infrastruktūra jābūt saskaņā ar uh, enerģētikas savienības um, kritērijiem. Protams, skaidrs ir arī tas, ka visiem projektiem jāatbilst ES likumdošanai, ieskaitot enerģētikas pakotni. Šie ir nosacījumi, lai saņemtu līdzfinansējumu no ES institūcijām vai no dalību valstīm, jeb kāda veida atbalstu politisku, juridisku vai finansiālu. Tagad uh, uh bomba ir Eiropas komisijas laukumā, bet uh, mūsu vēstījums bija ļoti skaidrs. Uh, un sakrīt ar parlamentu vēstījumu. Līderi apsveicam uh, uh, Franciju ar uh, COP21 veiksmīgu novadīšanu. Tagad uh, mēs aicinājām parlamentu un komisiju izvērtēt uh, Parīzes eh, klimata konferences rezultātus un saprast, ko tas nozīmē mūsu klimata politikai. Pēdējais, bet tikpat eh, svarīgs moments ir ekonomikas situācija. Līderi apliecināja savu gatavību turpināt darbu, balstoties uz piecu priekšsēdētāju ziņojuma, pat ja Eiropu pārpludinājuši migranti, uh, Mēs nevaram attiekties no reformām, nevaram uh, atlikt tās līdz uh, labākām dienām. Līdz ar to mums uh, ātri jāstrādā pie daudziem tematiem, arī pie Banku Savienības. Eiropa padome apliecināja, ka mm, digitalizācija un digitālais iekšējais tirgus ir un paliek mūsu galvenā prioritāte. Godātie deputāti, es vēlos brīdināt jūs no pieauguši uh, satraucošas retorikas par Eiropas nākotni. Um, mēs nevaram būt uh, skeptiķi vai pesimisti, tas neko nedos Eiropai. Mums jāpaliek realistiskiem un uh, jātic uh, mūsu vērtībām un uh, tiesībām. Arnolds Štombī uh, teica, ka civilizācijā iedaboja pēc pašnāvības, nevis slepkavības. Un um, tagad Eiropa ir stiprāka nekā līdz šim, un mums jādara viss, lai tas tā arī paliktu. Paldies! Paldies! Tagad prezidents Junkers lūdzu, godātais priekšādātāji, godātais padomes pārstāvkungs, godātie kolēģi. Le président du Conseil européen, si je devais résumer en deux mots. Ja es divos vārdos varētu uh, rezumēt uh, Eiropadomas uh, notikumus, uh, praktiski migrācija, terorisms, ekonomika, uh, Lielbritānijā, tas viss tur bija, nerunājot uh, par ārējām robežām. Tad, principā, tas bija tās lielisks vingrinājums uh, uh, diskusijai par dažādu veidu krīzēm. Es daudz esmu runājuši par Grieķijas krīzi, par mm, bēgļu krīzi, par citām krīzēm. Tiešām tikai par krīzēm vien runājam. Mm, tiešām krīžu šobrīd ir daudz mm, daudzās frontēs, uh, daudzās jomās, daudzos sektoros. Eh, krīzes mūs apdraud no eh, iekšienes un no ārpuses, un mums ar to visu jātiek galā. Līdz ar to mm, situācija pieprasa pārvarēt nacionālo egoismu un eh, atrast sevi šo Eiropas garu, lai kopīgiem spēkiem pretoties šiem draudiem. Ja vēlamies, tad varēsim solidāri uh, un atbildīgi stāties tam pretī. Mēs to varam darīt. Un mums tas ir jādara. Jo tikai Eiropas solidaritāte palīdzēs mums izkļūt no šīm daudzajām krīzēm. Nacionālā mērogā mums tas neizdosies teiksim, tas, kas jau šobrīd ir panākts, Schengen zona, iekšējais tirgus, tas viss ir jāsaglabā par katru cenu. Un tad eh, arī jāpilnveido tas, kas iztrūkst, lai šo Eiropas ēko varētu pilnveidot. Nu, mēs jau dzirdējām uh, no komisijas uh, priekšlikumus, lai uh, pārvaldītu. Um, migrācijas un bēgļu krīzi. Ja dalībvalstis arī īstenotu šos priekšlikumus, tad šobrīd mēs būtu labākā situācijā. Pagaidām vienkārši nav šīs Eiropas atbildes. Es tā saku, un tas ir vienlaikus pareizi un nepareizi. Tas ir nepareizi, jo komisijai sadarboties ar citām iestādēm ir labi priekšlikumi, un Eh, tas ir pareizi, jo šiem priekšlikumiem nav nekāda efekta, ja dalība valstis eh, to, kas rakstīts uz eh, papīra, neīstenos praksē. Protams, ļoti bieži un ātri cilvēki, labprāt cilvēki kritizē komisiju un Briseli, uzskata, ka tur ir ienaidnieki, un, bet īstenībā Briselē ir arī dalība valstis, ir arī šo valstu valdības. Uh, nu, valdību pārstāvji. Un tad tiešām kolektīvi un vien, vien savienības vārdā mums eh, jāsāk rīkoties. Runājot par, gan par uzņemšanas centriem, gan par pārvietošanu, gan par atgriešanu, eh, lai šie instrumenti būtu efektīvi, nu, tiešām tie ir jāīsteno. Un es vēl vienu reizi atgādināšu Pateicoties uh, uh, parlamentam, mums tiek skatīti priekšlikumi par um, Eiropas robežsardzi ar uh, kopīgu pārvaldīšanu. Un, ja mēs to neiztenosim, Schengena neizdzīvos. Mm, Eiropa Eiropā kādreiz bija iekšējas robežas, un šodienas jaunieši tādus laikus nemaz neatceras. Un ļoti labi, ka mums ir bijušas šīs izmaiņas. Uh, iekšējas robežas vienkārši neiet kopā ar Erasmus programmu vai internetu, mobilitāti. Uh, vienkārši padomājiet par uh, visiem šiem cilvēkiem, kas katru dienu šķērso robežas, lai dotos um, uz darbu. Padomājiet par loģistikas, transporta uzņēmumiem, kas cietīs no uh, robežu atklāviešanas. Uh, Padomājiet uh, par ceļojumiem, ceļojumu skaitu katru gadu Eiropā. Padomājiet par transportēšanu, uh, kas uh, katru gadu norisinās Eiropā. Tam visam nepieciešami līdzekļi, un ja mēs te atkal ieviesīsim iekšējas robežas, mēs uh, uh, nevis radīsim, bet iznīcināsim darba vietas, un uh, tas noteikti nenāks par labu Eiropai. Tieši tāpēc uh, komisija ļoti drīz nāks klājā priekšlikumiem par legālo migrāciju un uh, ar pārskatītiem Dublinas noteikumiem patvēruma pieprasītājiem. Runājot par um, robežu aizsardzību, mēs nevaram skatīties uz robežu tikai no mūsu puses, bet pamēģināt tās ieraudzīt arī ar citu acīm, no ārpuses. Un ir nepieciešams smalks, varbūt apnicīgs ikdienišs darbs, kas jādara no dienas dienā, jāspēr konkrēti soļi, ir jānodrošina cilvēkiem siltums un patvērums un jātiek skaidrībā par dokumentiem. Tāpat e, jānodibina sadarbība, labāka sadarbība ar Turciju bēgļu krīzes risinājumam. Arī darba tirgus atvēršana sīriešiem Turcijā ir nozīmīgs solis, bet ļoti daudz vēl joprojām ir darāmā, lai samazinātu lielo bēgļu plūsmu. Rīcības plāns ir jāizteno ļoti ātri un pilnībā. Un man runājot par to, ko es lasu avīzēs katru dienu, uh, par decembra samitu mēs lasījām, ka tā ir vēsturiska vienošanās. Tas, eh, tie bija lielie virsraksti eh, Eiropas valstu lielajās avīzēs, bet tagad ir jāsāk darīt reālais darbs, un komisija ir gatava uh, darīt visu nepieciešamo, lai mēs varam virzīties uz priekšu. Dalību valstīm būs jāizpilda savas apņemšanās, lai varētu sasniegt nospraustos mērķus. Runājot par apvienotās karalists attieksmi pret Eiropas Savienību, tad apvienotās karalistes valdība uh, ir, tās rīcība arī ir saņēmusi mūsu novērtējumu. Un kā es esmu uzsvēris, Eiropas komisija uzskata, ka Eiropas ir stiprāka kopā ar apvienoto karalisti, un tāpat ir arī otrādi, arī apvienotā karalisti iegūst no savas dalības Eiropas Savienībā. Uh, Un gr vēl es gribētu noslēgumā vēlreiz novērtēt, izteikt augstu novērtējumu Eiropas parlamenta paveiktajam darbam. Un es domāju, ka mūsu saskaņotā rīcība e, novedīs pie labiem rezultātiem. Mums tagad ir jādarbojas ātri jābūt elastīgiem, un parlaments darīja visu, kas bija nepieciešams, lai mēs varam nonākt pie nozīmīgiem lēmumiem. Paldies! Paldies, Junkera kungs! tautas partiju pārstāvēs priekšsēdētājs Vēberkungs. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Šobrīd mēs sastopamies ar lieliem izaicinājumiem, gan ekonomiskiem, gan saistībā ar terorismu un bēgļu krīzi. Un tomēr gada sākumā vispirms gribu uh, atkārtot to, ko teicu decembra plenāru sēdē. Es gribu atgādināt to, ko mēs esam sasnieguši un paveikuši. Piemēram, Mogherīnī kundzes panāktais sadarbība ar Irānu, vienošanās panākšana ar Irānu. Tas ir nozīmīgs solis miera nodrošināšanā. Tā ir apņemšanās uh, uh, nepieļaut atomieroču ražošanu. Es gribu par to teikt lielu paldies. Piektdien preses konferencē, komisijas priekšsēžu preses konferencē mēs dzirdējām, ka ļoti daudzi uzņēmumi Eiropā gūst lielu labumu no līdzekļiem, ko piešķir Eiropas Savienība, arī runājot par vīdes, par klimatu pārmaiņu uh, seku novēršanu un vīdes stāvokļu uzlabošanu. Runājot par apvienotā karalisti, manuprāt, Deivids Kamerons ļoti pozitīvi prezentēja savas idejas. Daudz kas no tā, ko viņš sacīja, ļautu Eiropu padarīt labāku un sekmīgāku par konkurētspēju, par uh, atbalstu uzņēmumiem. Tur viņš pilnā mērā var rēķināties ar tautas partijas atbalstu. Tāpat runājot par sociālo labumu, ļaunprātīgu izmantošanu. Protams, ka neviens to nevēlas, bet nedrīkst diskriminēt Eiropas pilsoņus nozīmīgs jautājums saistībā ar Britu debati, uz ko man nav līdz šim atbildes. Es saprotu Britu raizes. Protams, ka diskusijās parādās liela kritika, bet es gribētu arī atgādināt, ka Mēs runājam nevis par lielāku integrāciju starp institūcijām, bet gan starp tautām. Tas ir Eiropas projekta kodols. Tā ir cilvēku tuvināšana, tautu tuvināšana. Un es gribētu atgādināt šo tekstu arī saistībā ar pieredzētajiem kariem 20. gadsimtā. Nozīmīgs jautājums, protams, ir arī migrācija. Ja Sīrijā ir karš un bojā gājis jau ceturdaļ miljonu cilvēku, tad, protams, mums ir jāsniedz palīdzība. No otras puses mēs zinām, ka Mums ir jā, jāspēj iegūt informāciju, kas ir ticama, arī skaitļi, kas ir ticami, nevis pārspīlēti. Mēs, komisijas priekšsēdētāja kungs, pēc iespējas ātrāk apstrādāsim priekšlikumus. Tas, kas pašlaik notiek, tam ir jānotiek tiesiskā ietvarā. Uh, 1,1 miljonus cilvēku pagājušajā gadā ieceļoja Vācijā, un tikai 40% no tiem ir sīrieši. Un mums ir jāspēj gādāt par to, lai tie, kam nav iemesla bēgt no savas valsts, lai viņiem ir iespēja atgriezties savā dzimtenē. Mēs, protams, gribam cilvēkus pasargāt un dot drošību bet tiem, kas pārkāp tiesības, kas neņem vērā arī sieviešu un vīriešu līdztiesību, šie cilvēki nav pelnījuši baudīt uh, labumus Rietuma Eiropā, viņiem ir jāatgriežas mājās. Un es gribētu aicināt padomi, ja šie 300 miljoni eiro, kas ir paredzēti Turcijas palīdzībai, tad mums ir pēc iespējas ātrāk šie līdzekļi jāsagādā. Un, bet mēs redzam, ka Itālija, piemēram, nav gatava sniegt savu ieguldījumu šajā finansējumā. Un tas ir tikai viens piemērs. Tiek apdraudēta Eiropas uh, vadītāja autoritāte un ticamība mēs zaudējam ticamību, un tāpēc populisms iet plašumā Eiropā. Mēs esam gatavi o, sniegt atbildes un rīkoties. Rīkosimies visi kopā. Paldies! Weberkungs, Grapīnī, deputāts Grapīnī vēlas jums uzdot jautājumu domnule weber uh, vă amintiți că și în decembrī es jums uzdevu jautājumu, un jūs joprojām uh, skaisti runājat un izdāļājat padomus, bet runājot par bēgļu un migrācijas politiku, varbūt arī Merkels kundzē vajadzētu padomāt, ka priekšnosacījumiem ir jābūt arī kultūras respektēšanai vai nav pieļautas kļūdas šeit? Jā, es aicinu visus domāt par to, ko iesākt ar migrācijas plūsmām. Un lūdzu, klausieties rūpīgi. rūpīgi. 250 tūkstoši sīriešu kara laikā jau ir gājuši bojā, un vairāk nekā miljons ir aizbēguši tad Eiropai ir jāuzņemas atbildība un kā kristīgam kontinentam mums ir jāpiedāvā bēgļiem palīdzība. Tas ir pirmais. Un te tieši poļus es gribētu aicināt uzmanīgi klausīties. Bet Eiropai arī ir robežas tās palīdzības iespēju kontekstā. Mums ir jādiskutē par abām jautājumu pusēm. Paldies! Sociāldemokrātu vārdā Gerero Salom kungs. Lielas paldies priekšsēdētāji. Pēdējās Eiropadomas secinājumi ir um, radījuši zināmu gan nepatiku un arī sapratnes trūkumu. Un tas nav tādēļ, ka jūs būtu pieņēmuši kādus lēmumus vai nebūtu par kaut ko vienojušies. Nē, par, tas viss notika arī attiecībā uz uh, um, migrāciju un monetāro savienību, bet ja mēs paraugamies uz jūnija secinājumiem, oktobra secinājumiem vai arī septembra, novembra neformālajām sanāksmēm, nu tad ļoti rūpīgi ir jālasa un jāskatās, lai saprastu, ka secinājumi ir mainījušies. Un te jau atkal tad ir um, jāsako vienai un tai pašai procedūrai. Uh, padomē sagatavo tekstu, tad piedāvā, tad padomas sanāksmē tiek pieņems lēmums, un tad dalībvalsts atgriežas mājās un vienkārši ignorē un neievēro nesako šiem padomas pieņemtajiem um, lēmumiem. Nu, tas tā, tie tāda um, sīzifa pūliņi, nekas nemainās. Arī attiecībā uz terorismu. Uh, tad um, jāsaka, ka nav nekas risināts attiecībā uz informācijas apmaiņu. Junkara kungs šorīt no rīta norādīja, ka mm, varam it kā mm, atgriezties um, laika posmā ap 2001. gadu pēc uzbrukuma dviņu torņiem Ņujorkā. Arī pēc Junkera kunga šorīt um, uzrunas varēja saprast, ka ir jācīnās ar terorismu, um, migrāciju, bet nu, šie hotspots, šie uh, uzņemšanas centri nedarbojas. Uh, organizatoriski aspekti nav atrisināti, arī uh, gan morāli, gan entuziasms krītas Eiropas Savienībā, rēģējot uz komisijas priekšlikumiem. Ir nepieciešams arī uh, veikt investīcijas, ieguldījums, lai mazinātu uh, atšķirības starp dažādām grupām. Nu jau atkal šeit ir jāsaka, ka um, tie ir sīzivi pūliņi un mums nāks vienkārši atgriezties izējas punktā. Un, kas attiec uz jūsu uh, citātu, tad jāsaka, ja neizvairīsimies paši no um, tātad valsts pašnāvības, tad uh, tā būs politiskā nāve jebkurā gadījumā. Fanardena kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Eiropas Savienība pārāk bieži uztraucas par to, ka atr kā atradīs lomu nekā tīri institucionāls vai mēģinās uh, saglabāt un veikt politisko integrāciju. Mēģinam paveikt pārāk daudz, beig beigās nepataram neko vai pat situāciju pasliktinam. Un daudzas no problēmām, ekonomiskās, politiskās, ar drošību saistītās, ir tīri Eiropas Savienības pašas politikas rezultāts. Mēs pozitīvi vērtējam citu valdību un arī deputātu atbalstu Britu premjeram vēla, tātad, reformām, ko viņš vēlas vajadzētu ar entuziasmu pieiet pārmaiņu potenciālam, un parlamenta deputātiem ir jābūt pirmajiem, kas atzīst, ka mūsu valsti, valsts iedzīvotāji negrib ciešāku Eiropas Savienību. Viņi grib valstu valdības, kas reaģētu uz un atbildētu pilsoņu priekšā ES, kas būtu lētāka, kas mazāk tērētu un efektīvāk tērētu. Uh, finansējumu. Uh, viņi grib, lai tiktu samazināta samazināt birokrātija, lai būtu konkurētspēja, lai ātri varētu noslēgt uh, brīvās tirdzniecības nolīgums ar valstīm kā Indija un transatlantiskiem partneriem. Viņi negrib, lai pilnībā valstu raksturu mainītu nekontrolēta um, migrācijas plūsma cilvēkiem no citām kultūrām un vajadzētu cik vien iespējams uh, ja nepieciešams pielāgot uh, pabalstu sistēmas un um, vai būtu jābūt iespēja apturēt Eiropas Savienības normas uh, nacionālās drošības vai sabiedrības interešu vārdā. Uh, Uh, Deivida Kamerona politika pret bēgļiem ir bijusi ļoti pamatot. Esam strādājuši ar problēmu saknēm, palīdzējuši ar darbu bēgļu nometnēs un uzņēmuši tikai mazāk aizsargātās sabiedrības grupas ierobežotos uh, apjomos. Varbūt mums vajadzētu mazināt piesaistes faktoru un uh, atgriezties pie starptautiskajām normām, kā piemēram bēgļu konvencija un um, ECHR. Kā jau Webera kungs teica, tad lielākā daļa šo bēgļu nenāk no Sīrijas. Terorisms ir cita, cita tad nošķirts jautājums no migrācijas. Tie gan ir nelielā mērā saistīti. Pasažieru datu reģistro vienošanos pozitīvi vērtēm, tas ir svarīgs solis, bet mums jāiet tālāk. Sadarbība, ko grib cilvēki redzēt, lielākajā mērā vislabāk notiek starp valstu, policijas un drošības aģentūrām. Paldies, priekšsādātāji! Paldies. Tagad liberālas grupas vārdā priekšsēdētājs Verhofstadt kungs. Liels paldies. Nu, jāsaka, nezināju, vai man aicētu iesaistīties šajā, šajās debatēs, jo, nu, atkal mēs atkārtojamies. Ceturtā, piektā reize, kad uh, nākam klējā ar identiskām uh, debatēm, un varu pilnībā piekrist Guerrero kungam. Uh, Uh, ka jā, šī sīzifa cīņa, sīzifa akmeņs, akmens, nu, katru reizi tiek runāts par Eiropas robežsardz, nu, kur tad ir šie rezultāti? Nu, jau mēnešiem ilgi komisija nāks klajā ar priekšlikumu, tas ir padomājis galda, visi to gaida, bet visi zina, ka tas ir pirmais, ar to ir jāsāk. Jāreģistrē, jāmonitorē, jā, un jānodrošina Eiropas ārējās robežas. Un tad, kad dzirdu, ka orden, man ordena kungs slavē Kamerona kunga politiku, uh, nu tad um, lūdzu ar mani vai kādu citu no brīvprātīgiem brauksim kopā uz bēgļu nometnēm Kalē un Dankerkē, kur šie cilvēki dubļos dzīvo, sievietes uh, stāvoklī, bērni, kuriem uh, liekts ierasties Lielbritānijā, lai arī viņiem tur ģimene dzīvo. Viņus tur iekšā nelaiž, un to tad sauc par šo atvērto politiku konservatīvai valdībai. Uh, Nu, varu teikt, ka pilnīgs kauns un negods, kad um, aizbraucam un redzam, kādos apstākļos šiem cilvēkiem jādzīvo. Jo ir jau ļoti vienkārši runāt par uh, uh zināmām Eiropas uh, tātad dienvidu robežām, ja paturam prātā, kas notiek uz rietumu robežām. Un manas bažas ir sekojošas. Baidos, ka pēc šī visa Schengena vairs netiks tad piemērota Dānijā, Zviedrijā, Austrijā, Slovenijā, Ungārijā. Un kas notiks, ja rītdien Vācija tāpat rīkosies? Nu, tad um, tas varētu, tās varētu būt Schengenas beigas un varētu būt Eiropas Savienības beigas. Nu jā, jūs jau varbūt to arī vēlaties. Jūs gribat atgriezties savā Britu impērijā, kas, um, kas vairs nepastāv. Bet realitāte nedaudz atšķirīga. Reālā situācija ir tāda, ka šobrīd tas viss grūst un krīt tādēļ, ka dalībvalsts nevar pieņemt lēmumus. Ne jau Eiropas Savienība nepieņem lēmumus, tā ir padome. Un padome atkal un atkal sanāk un tiekas, un katru reizi es ceru, ka viņi pieņems lēmumus par uh, Eiropas uh, robežsardzi, migrāciju, mig ekonomiskās migrācijas politiku, jaunu patvērumu sistēmu un par pārvietošanas sistēmu, obligātu pārvietošanas sistēmu bēgļiem. Uh, Bet tā vietā, kas notiek, 290 cilvēki oficiālā kārtā ir pārvietot no 160 tūkstošiem, kā to piedāvā Eiropas komisija. Un visi ļoti labi zina, ka, nu, arī m, mm, tas ir tā piesardzīgi dati realitāte Eiropas Savienībā ir vairāk nekā miljons jau cilvēku. Tādēļ nepieciešama jauna sistēma. Tādēļ es jums, tas kungs, aic, eh, sakojušu aicinājumu paustu. Uh, Jums 18. februārī šķiet uh, ārkārtas samits par Brexit. Nu, varbūt varētu piedāvāt grozīt darba kārtību. Ārkārtas, varbūt samit varat noturēt par bēgļu krīzi. Uh, apvienotās karalists izstāšanās jautājums var pagaidīt līdz martam aprīlim. Manuprāt, tas steidzamākais jautājums, kas šobrīd ir jārisina, ir tas, ka beidzot dalībvalstīm ir jāpieņem lēmums par jebkuru no šiem uh, četriem punktiem - migrācijas sistēma, pārvietošanas sistēma, jauna patvērums sistēma un uh, Pirmkārt, um, vēlreiz jāsaka Eiropas robežu un krasta apsardze, un tas ir krietni svarīgāks jautājums nekā tagad atgriezties pie Britu izstāšanās sarunu apspriešanas, jo varētu jau būt, ka tad, um, ja šo jautājumu atrisinām, tad Briti paliek Eiropas Savienībā. Nu, tajā pašā laikā, mm, ja šādi turpināsim, varbūt Eiropas Savienība pat pazudīs. So, Herr Verhofstadt, Sie haben jetzt die freie Auswahl. Tātad, Verhofstadt kungs, nu, principā jums ir iespēja izvēlēties tagad, kuru no zilajām, daudzajām zilajām kartītēm jūs pieņemsiet. Praktiski visa UGIP grupa pieteikusies un vēlas jums, deg nepacietībā jums uzdot jautājumus, bet, nu, pēc kārtības ievērosim tomēr secību. Un bija Betan kungs pirmais, kas vēlas jums ko jautāt. Mr. Verhofstadt, Hofstata kungs, mums ir pilnīgi pretēji viedokļi, bet es vienmēr ar prieku jūs uzklausu, noklausos, jo jūsu viedoklī ir um, skaidra, skaidra un loģiska politika. Vienkārši mums tas ir atšķirīgs. Jūs reāli patiesībā ticat uh, tie, ciešākai integrācijai, gan politiskai, gan integrācijai. Jūs uh, zinat, ko nozīmē ciešāka Eiropas Savienība. To es cienu. Uh, um, cilvēku, ko es necienu, kas vienkārši izliekas, ka nesaprot, ko tas nozīmē un nezinu, kas notiek. Gribētu uzdot jautājumu un um, kādu tātad ielūgumu jums teikt. Tad, kad būs uh, referendums Lielbritānijā, varbūt brauciet pie mums, argumentējiet, lai mēs paliktu tātad uh, Eiropas Savienībā, lai būtu skaidrs šāds atvērts debatas. Lūdzu, Ferhofšet kungs. Nu, pieņemu šo uzlū, uzaicinājumu. I, I Manuprāt, nu, pirmais, kas smieties, būs Farāžkungs. Viņam jau patiks noteikti, ka būs par to debates. Bet jūs varbūt varat iet uh, nedaudz paturpināt šo savu loģiku. Kas tad notiks ar Britu ekonomiku bez uh, Eiropas kontinenta iekšējā tirgus? Cik liels svars būs Londonas vārdam, ja viņa Eiropā vairs nevarēs tirgoties? Uh, 70-80% visas uh, Londonas tātad vežu darbības ir saistīts ar Eiropu. Nu, manuprāt, Lielbritānijai jāpaliek ir uh, Eiropā un, nu, pilnīgs vaiprāts domāt, ka jūs varat atgriezties vēsturē un vieni paši visu paveikt. Nu, rītdienas globalizētajā pasaulē tas nedarbosies. So, tas vārtāt jetzt. Un tagad kreiso, apvienoto kreiso spēku vārdā Zubers kundze. Paldies! Padome reaģējot uz bēgļu krīzi, savas reakcijas um, centrā lika izraidīšanas mehānismu stiprināšanu. Eiropas Savienība vienkārši noraidīs visus, kas uh, nav patvēruma meklētāju status pieteikumu iesnieguši. Un ats, mm, šie mm, uzņemšanas centri būs veids, kā ātrāk izraidīt šos cilvēkus. Tiks uh, identificēts personas un tad uh, atbalstīsim Itāliju, Grieķiju šajās atgriešanas operācijās, kas patiesībā ir atpakaļ izsūtīšana. Um, 3 miljārdi Turcijai par to, ka viņi bēgļus uztur savā teritorijā, nu, Dievs vien zina, kādi tur ir um, cilvēka cieņas um, vai cilvēka cien, cienpilni apstākļi vai kas. Uh, vai kas tomēr cits, bet, uh, nu, Eiropa vienkārši turpina atkal un atkal iejaukties uh, tuvajos austrumos un Āfrikā. Padome lēma, ka Frontex un Eiropolam būtu jāsniedz finansējums iekšējās drošības nodrošināšanai. Un tā vietā cilvēkus vajadzētu uzņemt, bet uz to secinājumos nekādas atsaucas nav. Ir nepieciešams radīt juridiski tātad tiesiskus, uh, drošus ceļus, un tas būtu humanitārais risinājums. Paldies! Paldies! Zaļo vārdā izteiksies Lunačekas kundze. Paldies, priekšsēdētā kungs, kolēģi, dāmas un kungi, klausītāji. Decembra sanāksme es parādīja tādu paškritiku um, Eiropas līderu rindās tādā ziņā, mm, ka tika atzīts, ka šī migrācijas politika nedarbojas. Bet uh, šī paškritika nav uh, neko devusi, jo arī šodien uh, šī politika nedarbojas, uzņemšanas centri nedarbojas, uh, bēgļu un patvērumu meklētāju uh, sadalīšana pa valstīm nedarbojas uh, Mm, tas, kas bija paredzēts, netiek īstenots, tas arī nepalīdz atjaunot eh, pilsoņu uzticēšanos, nepalīdz eh, noticēt kopīgiem eh, risinājumam. Es piekrītu Verhofstāta kungam, Tuska kungs, nākamajā Eiropā domē jums padoms locekļiem jāsaka, mēs visi kopā esam Eiropa. Nevis Brisele, uh, ir Eiropas Savienība, bet katra valsts visi kopā. Mm, citādi, eh, kas notiks, ja atkal tik ieviestas robežas, tad eh, tas nozīmēs nacionālu regresu katrai valstī un lielas problēmas. Man jākritizē austriešai ziņā ārlietu ministrs. Uh, spēlēs cīniskas spēles ar bēgļiem. Viņš uzskata, jo vairāk robežu būs, jo lielāks eh, spiediens būs uz Grieķiju un eh, jo ātrāk nāks eh, labi risinājumi. Tas ir cīniski. Par risinājumu jāvienojas nākamās Eiropā domes kontekstā un Brexit var pagaidīt. Paldies, Lunačekas kundze, un tagad FDD grupas vārdā Farāžkungs. kungs. Paldies! Es tiešām priecājos par Verhofstāta kunga vizīti Lielbritānijā, lai runātu par Brexit. Jūs kaismīgi aizstāvat uh, uh, Eiropas uh, Savienotās valstis, un es domāju, ka liberāli demokrātiem uh, būs um, liels prieks piedalīties ša šajā uh, diskusijā. Tagad uh, mēnesis ir pagājis kopš Eiropadomes, un um, Šī mēneša laikā daudz kas ir noticis, daudz izmaiņu. Mēs redzam visus šos plānus par patvēruma politiku, risinājumus attiecībā uz bēgļu krīzi, redzam, ka pieaug nepieciešamība pēc drošības pārbaudēm. Uh, uz Eiropas robežas, un tad eh, mēs skatāmies, kas notiek jaungada vakarā Minhenē, eh, stācijas cieta, teroristu draudi, eh, izlūkdienas te ziņo par draudiem no Sīrijas un Irākas. Tad, tad septembrī cilvēki vēl stāvēja ar plakātiem turpat stācijā un uh, Uh, sveicināja mm, bēgļus, kas ieradās un kas notiek tātad decembrī. Un padomājiet, kas notika ķelnē. Uh, desmitiem cilvēku uh, migrantu uzbruku un um, dara pāri sievietēm uz ielas svētku laikā. Un neskatoties uz to politiķi un policija cenšas to visu uh, noretušēt un uh, ierosina, uh, ka sievietes pašas vainīgas, jo lūk pārāk izaicinoši ģērbjas un ierosina mainīt ģērbšanās stilu. Tā Arabu valstīs varbūt notiek katru dienu šāda veida uzbrukumi, tur ir rutīna, bet mums skaidri jāpasaka, mēs to nepiecietīsim pie mums Eiropā nevienā pilsētā. Un mēs darīsim visu, lai arī uh, pārliecinātos, ka tas nenotiks atkal. Un tagad nākamajā mm, Eiropā domas uh, uh samitā uh, Kamerona kungs prezentēs uh, savu grozēto plānu. Esmu pārliecināts, ka tiks uh, panākts kompromiss par viņa punktiem, un viņš cerīgi atgriezīsies mājās, bet mēs nerunāsim par iespēju atgūt kontroli par mūsu robežam. Un uh, cilvēki Lielbritānijā uh, Eh, zina, ka tie paši cilvēki, kas eh, eh, padarīja šos nedarbus ķelnē, pēc dažiem gadiem ar Eiropas Savienības derīgo pasi varēs ierasties arī Londonā. Mums jāieklausās cilvēkos, kas saka, ka pēc ķelnes Lielbritānijas referendums ir iespēja uzlabot mūsu uh, Uh, sieviešu drošību. Mums jābalso tā, lai sievietes varētu droši justies uh, uz ielām, lai varētu brīvi uh, atstāt mājas un nesatraukties. Tā tad es ceru, ka 2016. gads būs mūsu atbrīvošanās gads. Um Man jūs jālūdz Te atkal uh, zilās kartētes jautājums. Starp citu, Lunačeks kundze bija arī jautājums, ko es nepamanīju. Bet sākumā Farūkungs vēlas uzdot jautājumu Farāšu kungam. Ferhofstadt kungs. Te runa ir par uh, seksuālo uzmākšanos, un īstenībā varbūt citā formātā uh, par to būtu jārunā, un tam būtu jāatrot arī citi formulējumi. Uh, Vai tas ir prātīgi uzdot šāda veida jautājumus un šāda veida apgalvojumi vienkārši nav pieņēmami. Mēs visi šeit esam vienlīdzīgi un uh, katrs ir pelnījis respektu. Faraškungs, jūs neļāvāt man izteikties, bet, nu, bet jūs diezgan efektīvi pats uh, sākāt runāt vienkārši. Ferhofstadt kungs, man jāpiekrīt Faražkungam. Nu, kas, kas, kas tā varētu būt par seksuālo uzmākšanos attiecībā uz jūsu partiju? Tas tā. Un tiešām nav pieņemami. Lūdzu, atturieties no šādiem izteikumiem. Turpmāk, citādi es neļaušu jums runāt. Fanšorhas kundze, jūs vēlēs uzdot zilās kartītes jautājumu. Um... Šulc kungs, pareizi. Lunačeks kundze, pavisam īsts jautājums starp Austriju un Vāciju. Kā jūs domājat, cik migrantiem ir jāienāk Vācijā, lai Vācija drīkstētu slēgt robežas? Uh, skaitļos, nopaļojiet miljonos. Fanštarhas kundze, jūs zinat, ka šis skaitļu jautājums tas nestrādā. Kā jūs darītu, ja jūs, es ceru, ka tas nekad nenotiks, būsiet valdības vadītāji, Kā jūs izvērtēsiet šos miljonus, ja būs vairāk cilvēku, kas gribēs ieceļot, jūs armiju sūtīsiet? Tas nestrādā. Paldies. Tagad Majeras, deputāta Majeras kundze, lūdzu. Paldies. Eiropas Eiropadomes rezultāti decembrī īpaši neatšķīrās no citājam, citiem gadījumiem. Dažādi pasākumi simboliskā veidā bija tiek piedāvāti, bet robežas joprojām netiek slēgtas. 31 tūkstotis uh, cilvēku ir ieceļojis pagājušā mēneša laikā. Ķelnē un citās pilsētās, arī Austrijā un Zviedrijā bija dažādas nekārtības, cilvēki tika uzbrukts un 20 vairāk desmit cilvēku tika apmētāti ar akmeņiem, jo vairāk patvērumu meklētā, jo vairāk uh, e, teroristu. Tāds ir mans uzskats. Mēs gribam Nīderlandes robežas aizslēgt lai, un gribam dzīvot drošībā. Mēs neļausim mums atņemt labklājību un brīvību. Paldies! Carianopulosa kungs lūdzu paldies priekšēdētāji. Šajos secinājumos, kā vienmēr, runa ir par vienu un to pašu kopīgu politiku īstenošana kapitāla iegūšanas labā. Tiek samazinātas pensijas, samazināti sociālie pabalsti, un tas viss iet paralēli imperialistiskām intervencijām, kariem un tiek iekaroti jauni tirgi un jauni enerģijas avoti. Tā visa rezultātā palielinās nabadzība, cilvēki bēg no savām mājām un tagad kaut kas ir jādara bēgļu krīzes risināšanā. Uzņemšanas centrus ir paredzēts izveidot, bet cilvēkiem ir izvēle vai nu palikt Grieķijā vai noslīgt vidusjūrā vajadzētu vai vajadzētu izveidot uh, robežu apsardzi uz jūras un ko darīt, ja valstis nevēlas tam piekrist, jādomā arī ar situāci, par situāciju Turcijā. Eiropas Savienībā mēs redzam, ka kapitālisms nemainās un nekas nenotiek, tikai valstis pašas var kaut ko mainīt. Uh, Vai jūs, Ferhofstadt kungs, par reglamentu gribat runāt? Jūs man uzdevāt jautājumu, un es jums atbildēšu. Ja Iel, paskatīsieties Google, tur ierakstīsiet UKIP un aizskārums, ja harassment, tad atradīsiet atbildi. Paldies par šo ieteikumu. Tagad Lamasūra kungs tautas partija. Paldies priekšsēdētājiem. Runāsim godīgi. Runāju par migrācijas politiku, ko visi esam cietuši neveiksmi. Vispirms dalība valstis - lielas un mazas, atvērtas un slēgtas. Eh, ne Schengen zonas un Schengen zonas valstis - Eiropas Savienība pati. Šī pārvietošanās programma eh, skar tikai desmit. Uh, 5% mm, no tiem cilvēkiem, kam tā bija domāta, līdz ar to varbūt 1 vai 2 tūkstoši varējuši gūt labumu no šīs programmas. Un, mm, tas mm, nebija pietiekami nacionāls, egoisms nevar šādi turpināties. Eiropas Savienība nevar pārvelt problēmu tālāk uz kaimiņu pleciem. Tas tā nedarbojas. Um, um Eiropas Savienība uh, nevar uh, pati pieņemt lēmumus, um, pēc tam aicināt uh, uh dalībvalstis uh, un kaimiņu valstis atbalstīt uh, šos lēmumus. Um, ja mēs runājam par uzņemšanas valstīm un tranzītu valstīm, Turciju, par Lībiju, uh, Kā Eiropadome tiekoties var sevi uzskatīt par eh, savienības suverēnu instanci un, eh, un kā pēc uh, Eiropadomas tikšanās pārstāvji atgriežoties lepni uh, sludina, ka nepildīs to, kas uh, tika lemts Eiropadomas ietvaros. Un te skaidri parādās problēma, kas skar mūs visus. Mums ir gan uzņemšanas problēma, gan atgriešanas uh, problēma attiecībā uz bēgļiem, un uh, tā ir mūsu atbildība nāk klājā ar risinājumiem. Paldies, Lamsūra kungs, un labdien, kolēģi. Tagad Fajona kundze turpinās. Paldies, priekšēdētāji! Mēs no vienas krīzes eh, nonākam nākamajā, un pēc decembra padomas optimismam nav pamata. Runājot par migrantiem un bēgļiem, problēmu netrūkst. Mēs nevaram, nespējam bēgļus aizsūtīt atpakaļ, nespējam izvietot, nespējam nodrošināt sadarbību ar Turciju. Un uh, valdību pārstāvis esam aicinājuši uh, Uh, novērst, uh, nojaukt sētas un žogus, bet to vietā nāk jauni, un iecietības vietā parādās arvien lielāka neiecietība. Cilvēki raizējas par to, ka Eiropas solidaritāte uh, nedarbojas, nav redzama. Mēs domājam, kas notiks pavasarī, kad iespējams vēl vairāk bēgļu dosies uz Eiropu. Uh, Pirms dažām dienām Eiro cilvēks, kas saņēma no Eiropas Nobela miera prēmiju, tā varētu būt mūsu motivācija un mums ir jāapzinās, ka neviena valsts viena pati nespēs problēmas atrisināt. Mums jābūt optimistiskiem, jārīkojas kopā, egoisms jānatliek malā un nevajadzētu būt radikāliem, varbūt mazāk vajadzētu runāt, bet vairāk vienoties un aktīvāk rīkoties. Ļoti žēl, ka š, arī šajā institūcijā uh, Mēs atkal un atkal atkārtojam vienu un to pašu, bet efekta tam nav. Politiskā ziņā tā ir tīrā pašnāvība. Ja mēs neko nedarīsim, Eiropas Savienība var iet bojā. Paldies! Dziękuję. Rada powinna. Padomēji ir jāzina par uh, to, kā starptautiskajās tiesībās tiek izšķirts uh, starp uh, um, migrācijas politiku un teroristisko apdraudējumu. Uh, mums ir patreiz jāizvairās no teroristiskās darbības glorifikācijas. Un Lielbritānijas gadījums pierāda to, ka sadarbības starp dalību valstīm un Eiropas Savienības institūcijām ir ļoti e, neveiksmīga. Un arī mēs esam noražējušies pār Brexit. Paldies, Gonzālēs Peņas kundze. Vienu minūtu lūdzu. Gracias. Eh, esta semana concluye un. Paldies, priekšsādātāji. Šajā nedēļā noslēdzas Eiropas pusgads vai Eiropas semestris, eh, un Grieķijai ir klājies ļoti smagi. Tā nācās darīt visu iespējamo un neiespējamo, lai saglabātu savu suverenitāti. Eiropai ir jāuzņems atbildība par to, ka ir radusies arvien lielāka skepse uh, pret Eiropas Savienību. Uh, notiks sarunas par tētipu un labklājības valstīm. Mums nav izdevies izdevies eh, sociālās un cilvēktiesības pienācīgi aizstāvēt. Mēs novērojam nevienlīdzību, um, kas tikai palielinās, un mēs novērojam divu ātrumu Eiropu. Un mēs redzam, ka neviens neuzņemas eh, morālo atbildību par šo situāciju. Eh, komisijas eh, prezidents eh, darbojas multinacionāla kompānija interesēs, nevis Eiropas Savienības iedzīvotāja interesēs. Paldies, tālāk Ferārs kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, Joprojām turpinās šķelšanās dalību valstu vidū, runājot tieši par imigrāciju, drošību, ekonomisko monetāro savienību. Šodien arī priekšstādātājs Junkers runāja par ļoti daudzām krīzēm, sakot, ka dažas krīzes uh, ir. Uh, Ļoti liels un dažas dalība valstis vairāk kritizē Briseli un mazāk skatās spogulī. Uh, Un arī presē šodien lasījām, ka jūs visai asi izteicāties attiecībā uz Itālijas premjeru Renci kungu, ka viņš eh, Briselē nav eh, pietiekami labs sarunu biedrs. Nu, mums piedzvēkšņu kustībai šī nav nekāda jaunā ziņa. Mēs uzskatām, ka šai valdībai nav nekādas uzticamības, jo mm, šo valdību pat nav ievēlējuši pilsoņi. Uh, nedz eh, nacionālais Eiropas līmenī, viņi nevar mūs pārstāvēt. Līdz ar to brīnamies, ka tikai tagad Eiropas komisija to ir pamanījusi. Trūkst eh, dialogs starp jums, Junkera kungs, un eh, starp Renci, taču vairāk par šo vajadzētu sadraukties par to, ka nav dialogs ar pilsoņiem, kuri cieš no jūsu politikām Mēs redzam, ka ir pārstāvniecības krīze, ņemot vēro tādas eh, šķelšanās, neusticību un nesaprašanu. Institūcijas turpina pieņemt lēmumus aiz slēgtām durvīm. Mēs nezinām, kāda ir, eh, kādas ir katras valsts nostājas, tad ņemot vērā šo. Uh, situācija, kur nenotiek tiešā demokrātija. Līdz ar to mēs nesaprotam, kas tad īsti notiek, kā tad realitātē notiek lietas un galvenokārt kādas tad intereses jūs pārstāvēt. Priekšsētāji Junker kungs, Tuska kungs, lūdzu paskaidrojiet mums to labāk, tad kā da ir situācija, ja mēs gribētu dzirdēt konkrētu atbildi. Liels paldies! Paldies, vērts Bicoto kundzei minūte. Paldies, priekšsētāji, gudētie kolēģi. Esmu ļoti, ļoti satraukta. Dažus mēnešus atpakaļ šeit tika teikts, ka imigrācija ir liela iespēja Eiropai, un tagad te kautrīgi tiek uh, runāts, ka imigrācija tomēr varētu būt problēma. Kamēr mēs par to runājam, tikmēr imigrācijas problēma mūs nospiež uz ceļiem. E, Eiropa ir sasnieguši jau miljons imigrantu, un plūsma vēl pieaug. Ar saviem lēmumiem esat noveduši Eiropu līdz haosam. Uh, Un viņu vidū ir arī ļoti daudz ne, nelegālo imigrantu, kas izmanto mūsu uh, sistēmas, kas zog, kas, nu, kas nogalina. Uh, Eiropas Savienība tiešām nespēja atrisināt šo problēmu. Gribat atrisināt problēmu, slēdziet ri, eh, robežas, gribat palīdzēt pilsoņiem, izmantojiet resursus, lai palīdzētu Eiropas pilsoņiem un nevis bēgļiem. Ja jūs vēlaties eh, tie, tiešām glābt mūsu pilsētas, lūdzu izraidiet nelegālos imigrantus. Jābeidz nepārtraukt runāt, ir jārīkojas. Liels paldies, Sinadīnus kungs, vien minūte. Kirjā, proedere όταν η Επιτροπή ανακοινώνει μεγαλεπίπεδο. Paldies, priekšsēdētāji. Tad, kad Eiropas komisija runā par lielā, lieliem projektiem, lai, riz, lai cīnītos pret terorismu un mazinātu imigrāciju, mēs uh, saprotam un redzam, ka ir jāmaina šie komisāri un padome, kas tikai sola miljārdus Turcijai, bet uh, šī valsts turpina uh, sniegt bruņojumu teroristiem, tad kur ir šīs uh, imigrācijas izmetināšanas plāns? Atkal tiks tagad izveidots, kas jauns Eiropas krasta un robeža apsārdze. Uh, cik uh, vēl vajadzēs laikus un naudas, lai uh, atgrieztos pie normālas situācijas, kur tad mēs radīsim nepieciešamos fondus, lai risinātu, jū, uh, lai finansētu jūsu lēmumus, vai esat ņēmuši vērā samērību un subsidiaritāti. Robežas ir dalība valstu pārziņā. Itālijā tagad tiek pārredzēts izvietot pana Eiropas jūras spēks, un mēs darīsim līdzīgi, rīkosimies līdzīgi arī Egejas jūrā. Paldies, Gonzāles Ponskungs. Empezamos un año muy difícil para la Unión Europea y lo sabemos desde. Nosākam nu, ļoti sarežģītu gadu Eiropas Savienībā jau no paša sākuma šī situācija nav īpaši um, pozitīva. Mēs redzam, uh, ka ir uzbrukums sievietēm, pieaug populisms, pieaug uh, rasisms, ksenofobija. Un arī Eiropas komisija, kas tagad uh, uzstājas pret to, kas notiek Polijā, arī Tuska eh, kungu mēs gribētu dzirdēt vairāk izsakamies par šo jautājumu. Lai nu kā, mēs noteikti runāsim par imigrāciju 2016. gadā. Šī plūsma nav mazinājusies arī par spīti ziemai, ja, piemēram, kopīga politika bēgļu jautājumā. Mēs noteikti turpināsim arī runāt par terorismu un, diemžēl, eh, slepenie dienas nemainās arī informāciju. Šogad jau bija divi atentāti, kur gāja bojā arī deviņi uh, vācu uh, pilsoņi. Un esmu arī par uh, Ķīnu. Un nekādā gadījumā arī nevaram uh, zaudēt apvienotās karalists jautājumā, jo abas puses šeit būsim zaudētāji. Paldies. Zilās, zilā kartī, zilās kartīts jautājums. Vai esat gatavs atbildēt Rubikungam? Lūdzu. Liels paldies. Manuprāt, Ir svarīgi arī saprast, kāda ir stratēģija bēgļu krīzes jautājumos Spānijai un Grieķijai. Mēs nevaram pieņemt lēmumu attiecinot to uz visiem. Jāskatās, kur ir kāda situācija, kur Eiropas tiesības tiek īstenots un kur nē. Varbūt jūs varētu īsumā atbildēt es muy importante que la comisión. Jā, ļoti svarīgi, lai Eiropas komisija īstenotu savus lēmumus bēgļu jomā. Es ceru, ka arī padomu seko šim paraugam. Ir ļoti svarīgi, lai dalība valstis piemērotu tos lēmumus, par ko tās ir vienojušās. Tas arī viss. Paldies, Rodrīgas kundze, minūte. Yes, uh, Priekšsēdētāji, Mēs sastopamies ar daudzslāņainu krīzi, bet es domāju, mums vajadzētu skaidri identificēt, kuras ir centrālās, galvenās problēmas, kas jāatrisina, ja mēs vēlamies Eiropas Savienību saglabāt ar visiem eiropiešiem. Un es domāju, ka divas galvenās problēmas ir bēgļu krīzes pārvaldīšana un Otra lieta ir bezdarba samazināšana Eiropā, un es uzskatu, ka šīs problēmas ir iespējams risināt um, paralēli un kopā. Tādēļ es ierosinu trīs uh, lielas investīciju iniciatīvas, kas radītu daudz jaunu darba vietu, it īpaši jaunajiem cilvēkiem. Uh, vērts uz trīs galveno mērķu sasniegšanu. Pirmkārt, reāls Eiropas Savienības robežas izveidošana, otr būtu uh, pielāgot mūsu sabiedrību, lai tās spētu integrēt bēgļus, un treškārt, sadarboties ar izcelsmes valstīm, lai kontrolētu bēgļu plūsmu. Eiropas robežas izbūvēšana ir liels pasākums, Te ir runa par fizisko infrastruktūru, loģistiku, programmatūru, tāpat arī eh, pilsētu pielāgošanu nozīmē mājokļu jautājumu risināšanu, izglītības pārveidošanu un plānošanu. Treškārt, sadarbojoties, ir iespējams eh, daudz jaunus cilvēkus iesaistīt šajās darbībās. Paldies! Tālāk. Uh, Kuzmans kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas priekšsēdētāji un imigrācijas lietu komisāri un prezidentu Tuska kungs. Jums vajadzētu atkāpties, jo jums nav izdevies atrisināt bēgļu krīzi, jo Eiropas Savienība vienojās par to, eh, ka eh, tiks eh, izvietot vairāk nekā 160 tūkstoši cilvēku, bet tas nav izdevies. Uh, simtiem ir nogrimuši vidusjūrā, uh, tūkstošiem uzturas necilvēcīgos apstākļos bēgļu nometnēs. Tas, ko mēs redzām, ir šausminoši. 3000 e, eiro e Turcijai, kas padara melno darbu, lai viņi neļautu bēgļiem nonākt uz Eiropu. Uh, vai tiešām tas ir risinājums? risinājumu šai situācijai. Mums ir nepieciešams trīsreiz vairāk uh, asignēt Turcijai, ja mēs gribam, lai tā mūsu vietā darītu melno darbu. Paldies, Lindgrēn kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms Mēs redzam, uh, ka Eiropas Savienība iepriekšējā gadā ir izgāzusies, un mums ir priekšā vēl viens gads, kur iespējams uzrādīt tādu pašu bēdīgu rezultātu. Mēs redzam, ka imigrācija ir sasniegusi e, jau e, bībeliskus mērogus, un mēs redzam arvien jaunus teroristu uzbrukumus daudziet pasaulē, ne tikai Eiropā. E, šis ir tāds notikuma pagrieziens, ko mēs neesam paredzējuši un nekad arī piedzīvojuši. Manā valstī cilvēki vaicā, vai mums vajadzētu šādos apstākļos veikt iemaksas Eiropas Savienības budžetā pilnā apmērā. Es gribētu zināt, Tuska kungs un Junker kungs, kāda ir jūsu ikmēneša alga? 38 tūkstoši eiro, eh, kas eh, retroaktīvi izmaksāti, aprēķinot no iepriekšējā gada 1. jūlija. Es nezinu, vai tiešām jūs tādā situācijā varat pastāvēt Eiropas Savienības pilsoņus. Paldies, Atkinsons kundz, vienu minūti. Decembrī seksuāla uzbrukuma sievietēm netika skatīta darba kārtībā un pēc Vācijas pieprasījuma tie neiekļaut mūsu darba kārtībā arī šajā sasaukumā kopumā. Uh, šī pārmēr tolerantā sabiedrība ir pagriezis muguru pret uh, uh upuriem. Uh, Zviedrijā uh, meitenēm tiek uzbrukts klases pasākumos, tas pats notiek Austrijā. Un es domāju, ka uh, Šī situācija ir nepieļaujama. Angela Merkele aicināja simts tūkstošus savā klēpī. Tagad mēs redzam, ka viņi ir vairāk nekā miljons. Viņi ved līdzi uh, savas ģimenes, kas nozīmē potenciāli vēl desmit miljonus bēgļu. Ģimenes uh, tālāk brauc uz apvienoto karalisti. Ko darīt? Mēs būvējam arvien vairāk bēgļu nometnēs, izvietojam tās Ziemeļāfrikā, tuvējos austrumos, un eventuāli viņi atgriezīsies atpakaļ, jo tas, ko mēs redzam, ir civilizācijas sadursme. Paldies, Kefaloģenis kungs, pusotra minūte lūdzu. Liels paldies! Šī im, imigrantu plūsma turpinās tieši tādā pat ritmā, kā iepriekš, divi imigranti uz vienu bēgli. Par 40 eiro tiek uh, pārvadāti bēgļi no Ziemeļa Āfrikas, lai viņi visi tiktu Eiropā. Šajās valstīs nav nepieciešama saņemt vīzu, lai ierastos Eiropā. Uh, un līdz ar to arī tad imigranti izmanto šo ceļu pēdējo nedēļu laikā. 16. gada sākumā vairāki desmit cilvēki ir noslēguši Egejas jūrā, tā skaitā arī bērni, ir jāpieliek punkts uh, šīm šausmām jānosūta atpakaļ šie imigranti viņi, uz viņu izcēlesmes valstīm. Mēs nevaram vienkārši viņus tā nejauši uh, izmitināt dažādās uh, dalību valstīs. Viņi ir jānosūta atpakaļ, jāsargā Eiropas Savienības ārējās robežas. Paldies. Un divas minūtes, Flekinšteina kungs, lūdzu. Priekšsarētais kundze, godātie kolēģi, ga gaiss kļūst aizvien retāks, retinātāks. Cilvēki sāk pamanīt, ka mēs netiekam galā. Un mēs, un tad viņi rāda uz Briseli, uz mums, uz dalību valstu galvaspilsētām. Mēs esam tajā vietā, kur mums ir jāpierāda, ka mēs spējam tikt galā. Nu jau Vācijas ministri aktīvi izsakās eh, pret kanclers sacīto un saka, robežas ir jāslēdz, vai mums jābūt vismaz plānam par eh, robežu slēgšanu, bet mēs zinām, ka ar robežu slēgšanu neviena problēma netiks atrisināta. Tā vietā tiks radīts papildu problēmas. Bet ja mēs tiešām vēlamies pārliecināt, mums ir eh, mājās jāpiedāvā kaut kas vairāk nekā es varu piedāvāt pēc šīm debatēm. Un es teikšu, Tuska kungs šeit runāja un, un teicu, pa visām eh, galvenajām krīzīm mēs diskutējām, mums bija konstruktīva diskusija ar Kameronu kungu mums intensīvāk jāstrādā pie iekšējā tirgus, strādājam pie enerģētikas savienības. Nē, cilvēki vēlas konkrēti zināt, kas tagad notiks. Un es uzskatu, ka mums ir jābeidz šāda veida debats. Mums nav nepieciešams atskaits no padoms, ja tur sacīs tikai tas, ka mēs tur strādājam. To mēs ticam, mēs gribam rezultāts redzēt. Uh, Tuska kungs, varbūt jums kā pāvestam eh, jārīkojas, jāizslēdz durvis un jālaiž ārā tikai tad, kad ir konkrēts iznākums, kad šie baltie dūmi ir redzami un ir taustām rezultāti. Bet sanāk kopā katru otro mēnesi un vienam otram stāstīt, ka problēmas joprojām ir un priekš tā jau padomu nevajag. Un jums personīgi man ir kas sakāms Es vēlos pateikties par to, kā jūs vakar tikāt galā ar smagu uzdevumu. Mums nepieciešama demokrātiskā diskusija, un jūs ļoti labi pastrādājat pie šī jautājuma. Zilās kārtiņas jautājums, vai esat gatavs Flekinšteina kungs atbildēt? <laughs> Jūs nezināt, kāds jautājums, bet sakāt jā, labi. Lūdzu, Dževski kungs. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, Jūs runājāt par ārējās robežas um, veidošanu un par to, pie kā novadīs esošā Vācijas politika. Bet ja mēs nesargāsim mūsu ārējās robežas, tad, nu, ko jūs ierosinat? Jūs kritizējāt citus, bet mēs nedzirdējām nekādu pozitīvu priekšlikumu no sociālistu puses. Uh, kāda būtu sociālistu reakcija uz šo problēmu? Paldies! Sociāldemokrātu atbilde ir tā atbilde, ko šis parlaments jau sniedza. Ārējās robežas ir jāsargā, jākontrolē, un tikai tad mums būs labs iemesls atteikties no pasākumiem Schengens zonas graušanai. Un tas ir tas, ko valstu vadītājiem ir beidzot jānoskaidro un jāpārunā. Un tie, kas nevēlas to darīt, viņiem ir jāpadomā, vai viņi labi jūtas e, Schengen zonā. Jo, ja mēs visi sāksim slēgt savas e, robežas, tad ne, nebūs nekāda Schengena vairāk un nebūs arī šīs diskusijas. Madame Wilmots, 1 minūte 30. Wilmots, kundze, pusotra minūte. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Pusotra minūte, man liekas, man bija. Mēs eh, diskutējam citu starpā arī par eh, Davida Kamerona radītajām problēmām, bet ne par tām, eh, kas mums tiešām ir aktuāls. Uh, Decembrī daudz kas tika apspriests un uh, ir jārīkojas. Kamerona prioritātes nav manas prioritātes, piemēram, kur ir priekšlikumi, eh, lai uh, apkarotu trūkumus uh, darba likumdošanā, kas ļauj šobrīd ļaunprātīgi izmantot strādājušos. Mums jau ir redzams, ka daži priekšlikumi vairs nav pieejami preteiropeiski noskaņotie šobrīd uzbrukums. Un jāskatās, kādu labumu tad strādājušie redz no dalības Eiropas Savienībā, bet par šiem jautājumiem vairs netiek diskutēts. Ļaujiet mums eh, kopīgi palīdzēt eh, referendumā Britiem izšķirties eh, par palikšanu Eiropas Savienībā. Tas, ka ir vienlīdzīgas tiesības, kaut vai tāpēc, ka esam Eiropas Savienībā, un te šeit nav runa tikai par birokrātiju, bet par uh, dzīvību un nāvi. Maziem vidējiem uzņēmumiem tiešā vai netiešā veidā bizness ir atkarīgs eh, no Eiropas. Katrā ziņā eh, nav nekādu apstākļu, kas strādājušiem ļautu ārpus Eiropas Savienības eh, būt labākā situācijā nekā iekšā Eiropas Savienībā. Mums ar to ir jātiek galā, jo tikai tad mēs varam iziet no situācijas, kas būtu slikta Lielbritānijai un slikta arī Eiropai. Paldies. Tā ieskundz lūdzu minūti. Paldies. Eiropā ir ļoti daudz krīzes. Un tas tiešām var radīt uh, situācijas degradāciju. Mēs to ļoti labi apzināmies, līdz ar to vēlamies darīt visu iespējamo. Kā arī teicāt, jūs, Junker kungs, darīsiet visu aptu Eiropu. Mēs eh, runājam par Eiropu šodien un rītdien, tādēļ eh, mēs, itāļi, mūsu valdība, mēs vēlamies dzirdēt skaidras atbildes, lai tiktu darīts arī tas, kas tiek teikts par imigrāciju, arī lai tiktu īstenot elastība attiecībā uz izaugsmu nodarbinātību, sociālāko, progresīvāku Eiropu. Mēs uzvarējām vēlēšanās ar um, izaugsmas projektu Mums ir jābūt saskanīgiem ar, eh, ar mūsu solījumiem. Te citu starpā arī eh, vēlēju, vēlos teikt, atbildot uz Vēbera sacīto, tas gluži tā nav, eh, ku, kā jūs runājat par mūsu valdību. Un šeit runa ir par uzticību Eiropai Jūs vēlaties pie, eh, īstenot ideoloģisko taupību, tas ir palielinājis nevienlīdzību. Mēs tikai vēlamies sociālo programmu un nodarbinātību. Runātāji teikt pārtraukts. Paldies, Paldies, kundze. Tagad vārds Garcija Pērēs kundze minūte. Gracias, presidenta. Decía el señor. Paldies, priekšsarētāji. Priekšsētājs Tusks savā uzrunā sacīja, ka Eiropa ir spēcīgāka nekā mēs domājam. Uh, Jā, tā ir, bet patiesā problēma ir e, uzticamības e, trūkums, kā jūs pats norādījāt. Un šeit mēs esam aizstāvot Eiropas projektu, un mums ir ļoti grūti pamatot lietas, kuras tīri humāni nav iespējams e, pamatot. Kaut arī mēs neredzam vairs laikraksta pirmajās lapusēs rakstus un fotogrāfijas par bēgļiem, tas nenozīmē, ka situācija ir mainījusies vai, vai ka tā būtu atrasināta. Kā ar tiem simtiem uh, bēgļu, kas cieš eh, atrodoties nometnēs eh, laikā, kad sākas eh, tiešām ziemas temperatūras. Jā. Kur cilvēki vienkārši salst nometnēs, kas nav adekvāti aprīkotas. Man ir kauns par šādiem apstākļiem. Ir tik daudz problēmas, kuras ir steidzami jārisina, mēs to nedaram. Jo tos, kundze, minūte, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji Paldies, Junkara kungs, par visiem eh, centieniem, ko komisija ir veikusi, cenšoties atrast izē no bēgļu krīzes, bet eh, attiecībā uz nesenajiem padomu secinājumiem eh, daudz, kas no, tiek runāts nākotnē, tas parāda to, ka padome daudz ko ir, maz ko ir sasniegus tagad, vairāk vērš uz nākotni. Uh, Tuskungs, jūs noteikti dzirdat skaļākās balsis, kas eh, vēl slēgt eh, savu valstu robežu, un ir eh, daudz tie, kas vēlas robežas sardzes aģentūru, bet aģentūra šobrīd Schengen, tiek attiecināta tikai Schengen zonai uz visu Eiropas Savienību. Kāpēc mēs jautājam, bet nevien, neviens nav mums atbildējis. Uh, Arī attiecībās ar Turciju šī jautājuma risināšanā maz kas ir sasniegts, un tā sauktā brīvprātīgā pārvietošana, ko Turcija uh, apņēmās veikt ar Eiropā esošiem sīriešiem. Paldies. lai glābtu bankas, tika tik izmantotas jaunas uh, metodas. Par to es arī vēlos runāt. 2015. gadā padome nav turējis savu solījumu, tika paredzēts izveidot uh, vienotu kredītlīniju, kas nepieciešamības gadījumā ļaus finansēt šo glābšanas fondu. Tas bija jāizdara Um, tā, mm, tas bija arī elements, kas uh, bija daļa no uh, vienošanās ar parlamentu, tas arī piecu priekšsēžu vēstulē, bet tagad ir jauns mehānisms, kur uh, arī ir paredzēta noguldījuma garantija Taču institūcijas nepietiekami īsteno šo lēmumu. Mēs ceram, ka 16. gadā padome būs spējīga atrisināt uh, šo problēmu. Paldies! Tagad pārējiem pie brīvā mikrofona. Seši cilvēki vēlas izteikties. Spirāki kundze, vien minūte. Kirjā proedre, proedre Junger, dio ine jori klidjā. Paldies! Junker kungs divas lietas, lai atrisinātu šo vissteidzamāko krīzi, kādu pašlaik piedzīvojam, proti imigrācijas krīzi. Jāiesaistās eh, dalību valstu iestādēm un arī jānoslēdz vienošanās ar trešajām valstīm par šo pirmo risinājumu daļu. Eh, ir tiešām pienācis laiks domāt, kā piemērot sankcijas gadījumā, ja dalību valstis nepiemēro uh, vienošanās un līgumus un neīsteno lēmumus. Bēgļu jautājums ir Eiropas Savienības fundamentālākais jautājums. Un tālāk par uh, līgumiem ar trešajām valstīm ir ļoti svarīgi, lai Turcija darītu daudz vairāk. 15 pēdējo dienu laikā Grieķijā 30 tūkstoši cilvēki ir ieradušies no Turcijas, un viņu vidū bija ļoti maz bēgļu. Nelegāli imigranti netiek nosūtīti atpakaļ. Sanikungs? Monsieur Zani. Tibor. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, elnök asszony. Végighallgattam. Jā, paldies, vicepriekšsarētājs kundze. Paklausoties šo diskusiju, rodas jautājums, ko mēs īsti darām Eiropas parlamentā. Man liekas, ka tas nav pareizi, ka mēs šeit Eiropas parlamentā saucam pie atbildības kādu, par kļūdām, ko ir pieļāvušas dalību valstis, atsevišķi dalību valsts. Piemēram, Merkels kundze Eh, ar savu sacīto panāca lielu atbalstu. Bet jautājums, vai kāda atsevišķa persona, kaut vai Vācijas kanclere, ir, ir, eh, ka viņai būtu tiesības uzaicināt miljonus cilvēku uz Eiropu. Kā tad ir ar dalību valsts tiesībām? Kas būs Balkānos? Kas būs ar Balkānu valstīm? Tie ir eh, tie jautājumi, ar kuriem mums būtu jāstrādā šeit. Padomē un komisijai beidzot ir kaut kas jādara. Čvrst stav Europskog vijeća o potrebi vraćanja kontrole nad vanjskim granicama mogu samo pozdraviti, jer mislim da je... Paldies eh, par um, arī robežu kontroli. Tas, to es varu tikai atbalstīt. Tiešām slikti. Uh, ka Eiropas Savienības slikti pārvaldītā imigrācijas politika ir radījusi problēmas, ar kurām mums nāksies dzīvot ne tikai tuvāko mēnešu, bet nākamo desmit gadu laikā. Dalība valstis nevar piemērot uh, tos noteikumus, kas bija paredzēti pilnīgi citiem uh, apstākļiem. Patvērumu noteikumi bija tika pieņemti pilnīgi citā kontekstā. Lai aizsargātu cilvēks, kas tiek apdraudēts savās izcēlesmes valstīs, mēs nevaram piemērot šos noteikumus pilnīgi visām nācijām. Ja mēs turpināsim uzņemt tik lielu imigrantu skaitu, mēs pasliktināsim līdzpilsoņu dzīvi Eiropā ļoti daudz noteikumus un lēmums nevarēs vispār piemērot. Paldies! Sebastiana kungs, mēs viņu neredzam. Επιτιδέως Κούγκαμάτς. Το μεταναστευτικό είναι ένα ακόμη σοβαρό θέμα. Το... Imigrācijas problēma ir liela problēma, un Eiropa to ļoti slikti risinājusi. Ir šī problēma ir radīta tagad nav pietiekamas drosmes, lai to risinātu. Problēma risinājums nav celt uh, sētas mūrus uz mūsu robežiem, robežām un atcelt Schengenas uh, telpu. Problēma ir tā, tajā, kā uh, šie imigranti ierodas. Uh, netiek izveidoti hotspot uzņemšanas centri, uh, Un ir valsts, kur Eiropas Savienībai ir vairāk jāuzstājas, tā ir Turcija. Jo ir ļoti daudzi, kas ļaunprātīgi izmanto šo situāciju. Grieķijas robežsārgi var paši saglabāt un uzraudzīt savus robežas. Paldies! Komise, jā, vēlmi padoms, prezidenta, komisijas priekšsēdētāji. Es atbalstu kopīgo robežu aizsardzības iniciatīvu, par ko tika panākt vienošanās 2015. gada decembrī. Tomēr esmu vīlsies, ka e, tas viss tiek atlikts līdz 2016. gada jūnijam. Mēs debašu laikā dzirdējām, ka lielākā daļa deputātu atbalsta šo iniciatīvu, aicinot to īstenot pēc iespējas ātrāk. Tas ir jūsu pienākums un tas ir jūsu uzdevums un lielākā daļa šī parlamenta deputātu jūs atbalsta šajā ziņā. Tad kādēļ uh, nesākt rīkoties um, vai nākamajā Eiropadomes uh, sanāksmē vai arī pēc iespējas ātrāk tālāk pārējām uh, pie brīvā mikrofona procedūra. Brīvā mikrofona procedūra nebūs un dodu vārdu komisijas uh, priekš, padomas priekšsētēm. Priekšsēdētāji skundze. Jā, es saprotu visus, ka katru nedēļu, katru dienu, katru mēnesi mēs varbūt atkārtojamies. Un eh, tas ir tādēļ, ka dalība valstis nav īstenojušas tos lēmumus, ko tās ir pieņēmušas. Visai liels skaits dalību valstu nerespektē pieņemtos lēmumus. Līdz ar to ir tikai normāli, ja mēs atkārtojamies, jo mums ir šis, izaici, šis aicinājums jāatkārto. Otrakārt, eh, dažos eh, komentāros saprotu, ka tiek teikts, ka komisija nepietiekam aktīvi darbojas. Bet, nu, skatoties savā darba kārtībā, es nevaru gluži tām piekrist. Gribu teikt, ka atbilstīgi komisijas noteiktajām prioritātēm mēs koncentrējamies uz tām politikām, kas eh, tiek vērstas uz ekonomisko izaugsmu un nodarbinātību 14. gada februārī. <clears throat> Pareizāk sakot, 15. gada februārī mēs pieņēmām investīciju plānu. To jūs noteikti pamanījāt jau tagad. No 315 miljardiem 40 miljardi ir jau mobilizēti. Uh, tiks īstenot 47 lielie infrastruktūru projekti gan Itālijā, gan citviet, un tur galvenokārt piedalīsies mazie vidēji uzņēmumi. Jūs noteikti arī pamaniet, ka komisijas strādā ar drošības jomā ir pieņemti lēmumi, enerģētikas jomā ir pieņemti lēmumi. Kā arī veidojam digitālo tirgu. Es īsti nesaprotu, ko jūs gribat teikt, kad jūs sakāt, kā pirmajā uh, savas darbības gadā komisija nebūtu bijusi pietiekama aktīva. Treškārt, dažas problēmas, kas uh, tika vēl minētas jūsu uzrunā. Jā, kāds man draudzīgi aicināja demisionēt, es nedomāju, ka man tas būtu jādara, jo mums labos apstākļos ir jāatrisina bēgļu jautājums. Nu, nezaudēsim drosmi, bet darīsim visu, lai pieņemtie lēmumi tiktu realizēti. Nu, lūk, priekšsētāja kungs, man vairs nav citu komentāru. Paldies Junker kungam. Tagad vārds noslēgumā padoms priekšsēdētājiem Tuskungam. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pavisam īsi. Vispirms. Jums ir pilnīga taisnība. Šodien mums ir problēma ar īstenošanu. Runājot par migrācijas krīzi, man nav nekādu šaubu, ka šobrīd mums tiešām ir būtisks brīdis, runājot ne tikai Eh, par mūsu lēmumu īstenošanu. Bet īstenībā šis varētu būt pirmais brīdis, kad es jūtu, ka šobrīd izšķiras politiskās sistēmas nākotne Eiropā. Eiropas Savienība balstās uz pieņēmumu, ka mēs visi, visas dalību valstis, ir gatavas rīkoties labticīgi un ir gatavas eh, ņemt vērā mūsu kopīgos lēmumus. Bez šīs metodas, bez šīs apņemšanās mūsu darbam nav jēgas, tur jums pilnīgi taisnība. Vissvarīgākais brīdis šobrīd saistīts ar to, ka šobrīd man īstenībā nav nekādu problēmu panākt kompromisus. Eiropadoms līmenī ir tieši pretēji. Ir pārāk viegli panākt kompromisu, jo dienu vēlāk neviens vairs nav gatavs pildīt šos lēmumus, kurus pieņēmām kopīgi. Un tas ir ļoti svarīgs brīdis, izšķirošs brīdis, ne tikai eh, attiecinot to uz bēgļu krīzi, bet uz politisko organizāciju kā tādu. Šodien panākt dalībvalsts disciplīnu ir ļoti grūti. Ne man ir tanki, ne arī komisijas rīcībā tāda ir. Atvainojos par šādu parupju joku, bet nu, tāda ir realitāte. Uh, šis noteikums, šis pamatprincips, ka mēs respektēsim viens otru un savstarpējos lēmumus, tas netiek vispār īstenots. Mums ir liela problēma tieši ar īstenošanu attiecībā nu jau uz jebko. Varbūt tas ir tādēļ, ka izaicinājumi ir tik nepieredzēti un tik nopietni, kā tāda nu ir šī patiesība. Eiropas Savienība ir organizācija un dalība valstis nav pietiekami gatavas saskarties ar tik eh, liela apjoma problēmu un tik daudzskaitlīgu problēmu, migrācijas krīze, tā tik tiešām ir. Gī, es nevaru piekrist jūsu vērtējumam par mūsu e, diskusiju par ārējām robežām. Diskusija par e, ārējo robežu stiprināšanu ir salīdzinoši svaiga. Es atceros ļoti labi, ka mūsu diskusijas sākumā par migrācijas krīzi Kaut kas cits bija daudz svarīgāks, ne jau ārējie, ār, ārējās robežas. Un man prieks redzēt, ko komisija ir paveikusi ārējo robežu stiprināšanas jomā un jaunā ideju par kopīgo ārējo robežu sardzes dienestu Eiropā. Daži elementi no šīs idejas joprojām dažām valstīm liekas strīdīgi Dažādu iemeslu dēļ. Un tas joprojām ir liels izaicinājums paskaidrot šīm dalību valstīm un pārliecināt tās, ka mums ir nepieciešams šis absolūti e, vajadzīgais jaunais pasākums. In fact, need, I... Īstenībā tas, kas mums ir nepieciešams šobrīd, ir ir atrisināt dažas no šīm problēmām pēc iespējas ātrāk. Man, man apņemšanās ir veltīt februāra Eiropadomas sanāksmu apvienotās karalists jautājumam. Cerams, ka tā būs pēdējā Eiropadomas sanāksme par šo jautājumu. Bet februārī, protams, būs jāatvēl laiks izvērtēšanai tieši attiecībā uz migrācijas krīzes pasākumu īstenošanu. Kā norit eh, rīcības plāni izpildas Turcija. Un martā mēs atkal skatīsim padomē migrācijas jautājums tieši saistībā ar migrācijas krīzi. Estebans jautāja par Poliju. Kā jau es sacīju, pāris dienas atpakaļ šeit pat Eiropas parlamentā, tiekoties ar politiskajām grupām, Eiropas Savienībā ir tiesības un pienākums iesaistīties stingrā, bet atklātā dialogā ar jebkuras Eiropas Savienības dalību valsts iestādēm, kur likuma vara un demokrātijas principi var būt pārkāpti. Bet ne, nesagaidiet no manis eh, prieku un entuziasmu, ja šāda procedūra ir uzsākt pret Poliju. Es saprotu eh, situāciju un es sagaidu no jums arī sapratni, ka man personīgi tas ir ļoti grūti. Es saprotu, ka komisija ir rīkojusies eh, labticīgi. Par to šaubu nav. Protams, mēs varam apspriest dažus pasākumus vai eh, izmantotās metodas vai komisijas pieņemtos lēmumus, kas varēja būt stingrāki vai eh, mazāk stingri. Vēl diskusija var būt par procesuālām niansēm vai saulaicīgumu. Bet komisija ir pieņēmusi lēmumu, un esmu pārliecināts, absolūti pārliecināts, ka tas ir optimālais lēmums, un bez jebkādām šaubām atbalstu šo lēmumu. Sēt kaut kādu konflikta uh, sēklas starp iestādēm, nu, tas nenesīs augļus, esmu pārliecināts. Mēs noteikti labi turpināsim arī iesākto sadarbību Tā skaitā arī attiecībā uz polijas jautājumu, kuram rūpīgi sekošu. Paldies padoms priekšsēdētājiem. Īsts pārtraukums sanāksmē.